Hello? Shall we go? Oi, Presidente, como está? Stefano, come stai? Oi. Shall we go, please? Sāksim darbu. Vai es drīkst lūgt jūsu uzmanību? Bija pārtraukums un tagad turpināsim skatīt Libe komitejas pārējos darba kārtības punktus. Vispirms apstiprināsim darba kārtību. Man ir vienas eh, izmaiņas, par kurām jāpaziņo. Piektais punkts eh, - vienošanās ar Šveici, par, eh, ar Šveicis konfederāciju par tā veidu, kādā tā piedalās Eiropas patvērumu biroja darbā. Šis jautājums ir atlikts. Es ceru, ka jūs varat piekrist tam. Tālāk. Pārējiem pie citiem paziņojumiem. Uh, Un eh, te gribētu pastāstīt par Liba delegāciju uz Itāliju 28. un 28. martā. Šobrīd eh, delegācijā ir trīs pilni dalībnieki. Mēs esam saņēmuši arī četras eh, lūgumus papildu dalībniekiem - Jakolīno kungs, Anģelīlī kundze, Koronas kundze un Borgēzio kundze. Bet kā jau jūs zināt, saskaņā ar pavadošo locekļu noteikumiem pavadošo locekļu skaits nevar pārsniegt pilno delegācijas eh, locekļu skaitu. Tā kā ir trīs eh, pilna apjoma locekļi. Nedrīkst būt vairāk pavadošo, tāpēc ir jāpieņem lēmums par to, mm, konsultējoties ar mm, delegācijas locekļiem Engelkungu un Gences kundzi es eh, ierosinu saskaņā ar parlamenta reglamentu par pavadošajiem delegācijas dalībniekiem nozīmēt Jekolīno, Anģelīni un Karonas kundzi. Vai kādam ir iebildumi? Ja nav, tad uzskatam delegācijas sastāvu par apstiprinātu. Tālāk par Lībe komitejas sanāksmes eh, valodu režīmu. Ņemiet vērā, ka nebūs tulkojumi somu, igauņu, maltiešu un horvātu valodām. Un tagad pāriesim pie sastā darba kārtības punkta pie politisko dialogu rezultātiem iekšlietu jomām Šeit mēs runāsim par finanšu vispārīgajiem noteikumiem patvērumu un migrācijas fondam, finansiāla atbalsta instrumentam. Šeit uh, referenti ir Lorenzo Fontāna, Silvija Gijoma un par iekšējās drošības uh, fondu un ārējām robežām un vīzām. Re referents ir Marijans Žants Marinesku. Un visbeidzot, iekšējās drošības eh, fonds, policijas sadarbība, noziedzības eh, prevencija un apkarošana. Te referents ir Salvatore Jekolīno. Es eh, šodien gribētu mūsu vidū sveikt ģenerāldirektoru Stefanu Manservisi, kurš mums pastāstīs par politisko dialogu iznākumu saskaņā ar horizontālās regulas 13. pantu, ar kuru tiek noteikti vispārīgie noteikumi konkrētiem uh, iekšlietu budžeta līdzekļiem. Šis dialogs notiek starp komisiju un katru dalību valsti, nosakot daudzgadu finanšu plānu, paredz nacionālo programmu sasniedzamos rezultātus, nepieciešamības un prioritātes un tam līdzīgi. Un uh, katra politiskā dialoga rezultāts ir aprakstīts protokolā, par kuru ir panākt vienošanās. Komisija ir sagatavojusi arī pavaddokumentu un uh, valstu informācijas uh, lapas, kurās ir aprakstīti politiskie dialogu rezultāti ar katru valsti, un tie jums tagad es ierosinātu dot vārdu man servisī kungam, lai viņš jums īsumā pastāstītu par politisko dialogu rezultātu patvērumu migrācijas un integrācijas fonda jautājumā, un pēc tam līdz aptuveni 10.20 mēs varēsim uzdot viņiem jautājumus. Pēc tam mēs turpināsim ar politisko dialogu rezultātu prezentācijām iekšējā drošības fonda jomā aptuveni līdz 10.30. Mans ir visī kungs vārds jums. Liels paldies, priekšsādātāji! Liels paldies par šo ielūgumu, un kā jau es teicu, Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs dialogs, un tas ir tikai mūsu konstruktīvā dialoga sākums. Es ceru, ka tāds mums veidosies ar Lībe komiteju un parlamentu kopumā, jo mēs runājam šeit par nodokļu maksātāju naudu. Un mēs runājam arī par to, ka šī nauda ir jāizmanto strateģiski pareizi, tāpēc eh, pastāvīgs dialogs ar parlamentu ir ļoti būtisks. Šodien Kā jau jūs uh, droši vien zinat, mēs runājam par politiskā dialoga rezultātiem. Mēs esam sagatavojuši valstu informācijas uh, pakotni, uh, kurā ir apkopoti, apkopots galvenās programmas. Mums ir bijuši 32 dialogi, ņemot vērā to ģeometriju. Uh, Eh, kāda pastāv mūsu fondos, ņemot vērā to, ka ir arī asociētās valstis. Vispirms par vispārīgo procesu, mūsu vispārīgo vērtējumu. Jūs zinat, ka mēs eh, strādājam balstoties uz eh, pragmatismu principa, jo dialogs notika paralēli juridiskā pamata apstiprināšanai, tāpēc mēs mēģinājām darboties pēc iespējas tuvāk eh, panākamajam juridiskajam pamatam, bet arī ņēmām vērā lietas būtību. Un, un cerams, ka tas, ko mēs paveicām, tiks ņemts vērā nacionālajās programmās. Tātad vispirms par šo pragmatismu un eh, kāpēc mēs to darījām paralēli diskusijām par juridisko pamatu. Un tālāk par nacionālo programmu turpināšanu. Īpaši es gribēju eh, uzsvērt to, ko parlaments vairāk kārt ir norādījis eh, minimālās eh, procentu likmes un citas lietas. Un šis process ir bijis balstīts uz izvērtējumu, kādā situācijā mēs esam ar katru atsevišķo valsti. Mēs tā esam analizējuši pamats scenāriju, apkopojuši to uh, dokumentos, kuri tika izplatīti arī dalību valstīm, lai ļautu tām reaģēt. Un pirmkārt, uh, mēs to darījām, lai saprastu, kādā situācijā esam, bet otrkārt, mums bija nepieciešams arī dialogs, lai saprastu, ko dalību valsts vispār vēlas. Uh, ko tā vēlas panākt. Un trešais svarīgais punkts šeit ir tas, ka no šāda viedokļa process netika vadīts pēc procesuāliem apsvērumiem, bet gan vadoties pēc mērķiem, pēc tā, ko mēs vēlamies sasniegt. Un šis otrais punkts bija īpaši noderīgs, lai saprastu, kādiem būtu jābūt dialoga mērķiem. Būtībā tie bija, šis mērķis bija panākt kopīgu izpratni. Pēc iespējas uh, lielākā mērā uh, kopīgu izpratni par detaļām. Protams, ka tas nevienmēr bija iespējams, bet es ceru, ka mums izdevās radīt veselīgu uh, pārskatu par kopainu. Un tālāk mēs vadījāmies pēc katras dalībvalsts situācijas, balstoties uz to, ko tā vēlas darīt migrācijas un patvērumu fondu lomā. Un trešais svarīgais punkts bija atbildības uzņemšanās valstī Mums ir jāsaprot, eh, ko mēs vēlamies eh, darīt jomā, kas eh, pilsoņiem šķiet ļoti delikāta, jutīga, un, manuprāt, man nav jāskaidro, kāpēc. Mans rezultātu vērtējums ir tāds, ka šis dialogs bija ļoti pozitīvs, jo mūsu mērķis panākt sistēmas arhitektūras vienkāršošanu dalību valstīm, uh, bija jāveic eh, pašām, un tas nav vienkārši. Tāpēc šī pieeja, vienkāršošana, domāšana par to, ko mēs vēlamies panākt, dalību valstīm bija ļoti noderīga, domājot par savas, par, savas eh, konkrētās birokrātijas mazināšanu. Runāsim godīgi. No sākuma pastāvēja neusticēšanās, ne visas dalība valstis vēlējās uzsākt šādu dialogu, un uh, daudzi pat teica, ka tā nemaz nav jūsu darīšana, bet tā kā mums uh, bija jāapstiprina nacionālās programmas, protams, ka bija nepieciešams strādāt pie tā, lai likvidētu mm, dažādas trūkumus, aizlāpītu robus, uh, Un ir svarīgi runāt par šo neusticēšanos, risināt šīs problēmas, un gribēju teikt, ka tas mums arī izdevās. Tie, kur no sākuma bija noskaņoti atturīgi, beigās izteicās ļoti skaidri, ļoti pārskatāmi un ļoti objektīvi. Un pēdējais mērķis eh, bija vienošanās panākšana par indikatoriem, par to, kā mēs veidojam rezultātu rādītājus veidojam politisku dialogu par to, kādā situācijā mēs esam, ko vēlamies panākt, ko nē, lai varētu apstiprināt koreģējušas pasākumus. Un tāds ir galvenais rezultāts uh, procesā kā tādā, un tāpēc, manuprāt, tas bija pozitīvi. Šāda pieeja mums ļāva panākt to, ko mēs vēlējāmies izdarīt. Bet uh, mēs te runājam par diviem fondiem, un tāpēc es gribētu īsumā ieskicēt arī tendences. Tās jūs, protams, detalizēti redzat uh, valstīm uh, veltītajās informācijas lapās, bet uh, kopsvilkums ir šāds. Patvēruma jomā aina e ir diezgan skaidra. Ir divas valstu grupas viena dalībvalstu grupa piedzīvo grūtības, jo saskaras ar uh, spēcīgu patvēruma prasītāju spiedienu, un citas dalībvalstis sava ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ir pakļautas pilnīgi dabiski palielinātam riskam, ne tikai patvēruma meklētāju skaitījumā, bet arī ņemot vērā nelegālās migrācijas tendences. Un, uh, Eh, jāteic, ka šīm valstīm ir labi funkcionējoša sistēma, kas ļauj risināt problēmas, ko rāda migrācijas plūsma, ko rāda lielais eh, patvērumu meklētāju skaits un nelegālā migrācija. Tātad tie ir divi šie būtiskie kompetenti, bet mēs eh, vienojāmies arī par to, ka ir nepieciešams veidot ārkārtas plānus, lai sagatavotos to elementu īstenošanai, ko pārēdz Dublinas regulas 33. pants. Un te iet runa par procesuālajām kapacitātēm, par likuma ievērošanu attiecībā uz pamatiesībām, patvēruma meklētāja un nelikumīgā migranta kategoriju nošķiršanu un tam līdzīgi. Un tāpēc liela daļa naudas kuru dalībvalsts izlietos droši vien tiks iztērēt šajā jomā. Otrs aspekts ir integrācija. Te mums notika ļoti interesantas diskusijas par konkrētajām ne, konkrēto vajadzību integrēt patvērumu meklētājs, un jūs zināt, ka tas sagādā būtiskas problēmas nelegālajā migrācijā vispār. Tas bija ļoti interesanti, jo te mēs varējām dalīties ar dalībvalstu uh, veiksmes stāstiem, kas ne katrā gadījumā ir zinām citās valstīs, un te bija ļoti skaidri redzama atšķirība starp to dalību valstu grupu, kuras ir pieradušas risināt migrācijas radītās realitātes gan patvērumu meklētāji, gan nelegālās migrācijas jomā. Te mēs varējām apmainīties ar pozitīvo un netik ļoti pozitīvo pieredzi kas šajā jomā ir gūta, un bija arī divi konkrēti punkti, par kuriem mēs runājām. Pirmais par to, kā garantēt piekļuvi darba tirgumu patvērumu meklētājiem, jo tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, un kā sagatavot darba tirgu legāliem migrantiem darba tirgumu kopumā. Tas bija konkrēts, eh, ļoti specifisks temats. Otrs temats bija par to, kā veidot sinerģijas ar struktūru fondiem, jo it īpaši papildinošie eh, kritēriji, mm, izmant, kas ļauj izmantot eh, nodarbinātības fondu, sociālo fondu, ir ļoti būtiski. Lieli līdzekļi ir iezīmēti tieši struktūra fondiem, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai aiz vietas uh, un tas tiktu skatīts ļoti konkrētā veidā. Un tas uh, arī apstiprināja mūsu nojausmu, ka politiskajā integrācijā mums jāliek akcents uz vietējo līmeni, jo tas arī praktiski vislabāk nodrošina sinerģiju. Trešais aspekts patvērumu un migrācijas uh, fondā ir atpakaļ atgriešana. Te mēs runājam par politikas efektivitāti, jo tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības ticamībai, bet mēģinājām arī domāt par to, kā pavirzīties uz priekšu brīvprātīgās atgriešanās jomā. Protams, ka to nevar izdarīt dalībvalsts viena pati, bet to var izdarīt sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām, tādām kā Starptautisko migrācijas organizācija, Frontex un veidojot stratēģijas, lai uzlabotu brīvprātīgo atgriešanos. Ja jūs raugāties uz statistiku un paraugāties, cik daudz ir nelegālo migrantu un cik daudz ir atgriezušies, tad jūs redzat, ka atšķirība ir milzīga. Mēs vēlamies likvidēt šīs milzīgās atšķirības, un tāpēc eh, darbs šajā jomā ir ārkārtīgi būtisks. Tālāk par pārvietošanu. Es zinu, ka šie jautājumi, protams, ir ļoti svarīgi parlamentam un arī komisijai, bet eh, pārvietošanas jomā mēs redzējām tendenci uh, piedalīties eh, šajā darbā, mēģinot eh, kombinē, kombinēt dažādu fondu līdzekļus. Un ar zinām nožēlu man jāteic, ka pārvietošanas jomā eh, valsts apetīte bija diezgan zēma, un tāpēc es uzskatu, ka ļoti būtiski par šo jautājumu runāt nākotnē. Kā jau es teicu, tie ir būtiskākie jautājumi patvēruma un migrācijas fondā. Uh, un papildus tam sa, jūs saņemtajos dokumentos ir atrodamas arī plašākas detaļas. Tālāk priekšējās drošības eh, fondu. Un šeit ir divi aspekti. Pirmkārt jau robežas, un te mums bija uh, trīs horizontāli mērķi visiem, bet uh, atšķirīgos uh, līmeņos, ja tā var izteikties. Pirmkārt jau robežu aprīkošana ar modernām tehnoloģijām. To prasīja visas dalību valstis, un tas uh, noteikti tiks atbalstīts. Protams, ka visi kopā mēs esam domājuši par to, kā garantēt, lai nacionālajā līmenī paveiktais būtu savietojums ar to, kāds būs uh, leģislatīvais process viedo robežu jomā. Mēs zinām, ka dalībvalstis veists investīcijas tehnoloģijās, bet ja tās nebūs savietojamas, tās būs grūti savienot. Bet šis bija viens no, šī bija viena no tām jomām, kur visas dalībvalstis vēlējās investēt tālāk. Robežu pārvaldības aspekta. Te ir ārkārtīgi būtiski, lai robežas, robežu pārvaldība tiktu uzlabota, lai tiktu glābtas dzīvības, tas, protams, ir izšķirošs aspekts, un tas uh, ir ļoti redzams aspekts šajā politikā. Visas dalība valstis uh, tajā ir interesants. Un trešais aspekts, uz kuru mēs uzstājam, ir konsulārās sadarbības izveidošana, vai precīzāk runājot, resursa apvienošana, izsniedzot Schengens vīzes Mm, tas, ka ir jāņem vērā Schengenas uh, realitāte, izsniedzot vīzas uh, vienā un tajā pašā procedūrā un uh, izmantojot arī līdzīgas pārsūdzības procedūras, tika plaši apspriests un ir vesela virkne pasākumu, kas šajā jomā tiks veikti, lai atvieglotu dzīvi un mm, lai atvieglo, uzlabotu arī mūsu uzticību uzticamību trešajās valstīs. Uzticību mums trešajās valstīs. Galvenās problēmas šeit bija tādas, ka dalību valstīm pirmo reizi tika prasīts definēt uh, daudzgadu stratēģiju drošības jomā, jo jūs zināt, ka līdz šim uh, šajā jomā galvenokārt bija tikai individuāli projekti, un tāpēc pieredzes trūkums un dalību valstu dabiskā uh, tendence um, nedalīties savā redzējumā uz uh, stratēģisko attīstību bija galvenā grūtība šī procesa sākumā, un es nedomāju, ka šeit Libe komitejā. Es domāju, ka Lībe komitejā šeit mums uh, vēl daudz nāksies strādāt šajā jomā. Tomēr ir skaidrs, ka dalību valstīm ir jāizstrādā daudz gadu drošības plāni, un mums ir jādomā, kā strādāt ar prioritāšu noteikšanu, kā uzlabot uh, savstarpējo papildināmību, un šķiet, ka tas būtu iespējams iekšējās stratēģijas eh, īstenošanā, nosakot prioritāros mērķus, balstoties uz Eiropolu veikto analīzi un ap šīm prioritātēm galvenie jautājumi, ar kuriem mēs strādājām, bija policijas un tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācība. Mēs saprotam, ka tas būs visās dalību valstīs, jo visi vēlējās ieguldīt līdzekļus tiesību sargājošo iestāžu darbu uzlabošanā. Tas ir svarīgi, jo šai apmācībai ir jāpieiet elastīgi, tāpēc eh, apmācība būs eh, ļoti nopietnā līmenī. Otrakārt, eh, pārobežu sadarbības uzlabošana pārobežu noziedzības apkarošanā. Te galvenokārt tika runāts par narkotiku izplatības apkarošanu, it īpaši par jaunajām sintētiskajām psihoaktīvajām vielām, bet tika runāts arī par sadarbības uzlabošanu kontrabandas apkarošanas jomā. Vēl viens svarīgs aspekts ir cīņa pret kibernoziedzību. Protams, ka tas nav jauns fenomens, bet tas kļūst aizvien svarīgāks gan terorisma, gan organizētās noziedzības a, aspektā. Un tāpēc cīņa pret terorismu un krim, organizēto noziedzību bija otrais būtiskais eh, jautājuma lokus, kur strādāsim ar dalībvalstīm. Vēl svarīgs jautājums ir cilvēktirzniecība gandrīz visām valstīm, jo tas ir horizontāls jautājums. Tas saistās ar cilvēku kontrabandu, narkotiku, ieroču kontrabandu, un tā bija tātad mūsu trešā prioritāte. Bet tagad ir jāpabeidz uzsāktais ar katru dalību valsti, jo tālāk es runāšu par to, kas sekos. Tagad mēs gaidām nacionālās pieejas eh, aprakstu iesniegšanu, jo pagaidām mēs tādas nesam saņēmusi. Protams, ka dalību valstīm ir nepieciešams laiks, lai sagremot šo informāciju, jo īpaši iekšējās drošības jomā ir nepieciešams eh, nodrošināt to, lai uh, veiksmīgi sadarbotos arī uz vietas esošā sadrumstalotā administrācija. Mēs mēģināsim to panākt, bet mēs sagaidām, ka šīs uh, stratēģijas tiks iesniegtas līdz jūlijam, kad stāsies spēkā juridiskais pamats juridiskais satvers un kad mēs varēsim reāli uzsākt darbu pie programmām. Tas nenozīmē, ka mēs pēc lietas eh, būtības neko neesam saņēmuši, bet mēs neesam saņēmuši formāls nacionālos plānus, jo mēs līdz šim diskutējām tikai par nacionālo plānu galvenajiem elementiem. Un tad, ja mēs iesim šādu ceļu, mēs varēsim sākt apstiprināt uh, programmas jau šī gada 4. ceturksnī. Un cerams, ka līdz 2015. gada 1. janvārim mēs um, varēsim to pabeigt. Tas, protams, ir milzīgs darbs, bet to ir vērts darīt, jo es uzskatu, ka sākumā mums uh, izdevās ļoti labi parunāt par būtību, uh, par uh, nevis par procedūrām, bet uh, tāpēc ir jāturpina darbs jāturpina dialogs ar iesaistītajām pusēm. Ir svarīgs dialogs arī ar Eiropas parlamentu, tas ir ar jums, lai mēs kopā padomātu par to, kā uzraudzīt šo programmu rezultātus. Te es arī likšu punktu un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, mans ir visī kungs! Tagad mums ir laiks uh, neilgām diskusijām par šo punktu, ko skaidroja mans servisīkungs savā prezentācijā, un tad pāriesim pie otrās daļas. Bet vispirms es saprotu, ka ir daži deputāti, kas vēlas uh, komentēt šo jautājumu. Sāksim ar Gijomas kundzi. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies par uh, šo prezentāciju, kas gan norisinās uh, zālē, kas nav ļoti pilna klausītāju. Paldies par uh, jūsu prezentāciju, kas atspoguļo mūsu pēdējo mēnešu darbu un sadarbību, un es domāju, ka jūs ļoti labi apkopojāt mūsu izaicinājumus, uh, kas atspoguļojušies arī dialogā par šīs problēmas uh, būtību. Es vēlētos um, minēt vairākus jautājumus. Es saprotu, ka jūs nesaņēmāt nevienu valsts programmas projektu. Jūs man to apstiprināt mājot ar galvu. Ja jūs nevienu šādu projektu nesaņēmāt, es vēlētos uzsvērt, ka mēs daudz esam runājuši par minimālo procentu apjomu. Un domāju, ka šī dialoga ietvaros un pirms tā noslēgšanas vajadzētu tiešām nodrošināties, ka dalībvalstis um, ievēro šo minimālo procentu apjomu, kas um, rada zināmas šaumas. Un, ja tas tā nav, tad vajadzētu informēt par iemesliem, kādēļ nav ievērots šis minimālais procentu apjoms. Un pat varbūt komisija varētu um, pieņemt uh, atzinumu par šiem jautājumiem, un ja būtu kāds pozitīvs uh, atzinums, tad uz kādiem pamatiem tas tiktu pieņemts. Otrais eh, jautājums, par kur, manuprāt, vajadzētu rūpīgi um, domāt, ir jautājums par konsultēšanos ar organizācijām, ar NVO un starptautiskajām organizācijām. Jūs zināt, ka mēs esam uz to uzstājuši, un vai šobrīd, ņemot vērā jau bijušo dialogu ar dalībvalstīm, eh, kā tas tiek uztverts eh, no vienas puses no dalībvalstu puses un vai ir bijis eh, kāds kontakts ar organizācijām un ko tās par to ir teikušas. Un visbeidzot tāds vispārīgs komentārs. Es neredzu daudz atspoguļotu finanšu jautājumu, vai šis jautājums nav ticis pietiekami izrunāts. Vai jūs varētu mūs informēt par šo sadaļu? Un runājot par eh, patvērumu un imigrācijas jautājumiem, jūs esat runājuši par divām, trim dalībvalstu grupām atkarībā no viņu patvērumu sistēmas attīstības pakāpes. Un tas gan mani interesētu, bet eh, nezinu, vai tas būtu iespējams. Es labprāt uzzinātu, kas eh, kuras dalībvalstis ir kurās grupās kurās tātad ir atšķirīgas patvērums sistēmas attīstības pakāpes. Jūs minat, ka otrā grupa ir tā, kurā ir patvēruma sistēma attīstības stadijā, pat ja nav nozīmīgas migrācijas uh, plūsmas. Šī uh, otrā teikuma daļa mani nedaudz uh, satrauc. Tur ir teikts, ka tā nav. Š, š, šīs eh, valstis eh, nav eh, tādas pievilcīgas migrācijai, jo tur nav daudz migrantu un nav sociālo labumu, kas būtu gūstami. Es nedaudz uztrauc uz par šo otro teikuma daļu, kas ir saistīta, kas zināmā mērā saista patvērumu meklētājs un sociālo labumu, ko var gūt kas tātad viņi būtu šādi labi meklētāji. Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt šo formulējumu. Un uh, vēl jautājums par uh, patvērumu un migrāciju. Es um, ar interesi uh, uzlūkoju komisijas um, traktējumu jautājumam par um, brīvprātības principu, uh, atgriežoties um, un, un, un atgriešanas jautājumu, tātad uh, tas būtu arī dzene interesants jautājums, par ko parunāt. Un visbeidzot, uh, runājot par finanšu aspektiem mūsu debatēs, mēs esam brīdinājuši par maksājumu termiņiem un finansējumu grūtībām tieši NVO, tas tā bija jau iepriekšējā periodā, un es gribētu zināt, vai jums ir izvērtējums par iepriekšējo finanšu periodu, kā tas ir norisinājies. Un jūs arī norādījāt, ka finansējums būtu pieejams, taču man uh, ir nācies uzklausīt uh, diezgan lielu uztraukumu šajā jomā, kas attiec uz patvērumu un migrāciju struktūras nesaņems finansējumu līdz uh, pēdējiem šī gada trimestrim, kas ir nu, runa ir par izdevumiem, kas ir saistīti ar šī gada darbībām. Tas nozīmē to, ka šajā starposmā nav konkrēta risinājuma. Iznāk, ka šā, šīm organizācijām nav pietiekamas eh, drošības no finansiāla aspekta, jo šīm organizācijām nav pietiekamu pašu resursu, lai varētu risināt šīs problēmas. Kā jūs eh, vērtējat šo jautājumu? Paldies! Paldies, Braunste kungs! Paldies! cik daudz nauda tiek vērtēta, tiek tērētas, eh, lai izvērtētu patvērumu meklētāju pieprasījumus. Un vai tiek pietiekami izvērtēts eh, draudz, kas eh, parādās šajās valstīs, no kurām viņi nāk? Vai ir pats eh, fakts, ka ir kāds briesmas valstī pietiekams, vai tomēr vajadzētu rast konkrētu saikni ar konkrēto personu, vai tieši tā ir apdraudēta. Jūs eh, minējāt eh, nelegālo imigrantu jautājumu un atgriešanas jautājumu, un cik liels naudas apjoms tiek piešķirts šiem jautājumiem un tērēts. Kāda ir šīs atgriešanas procedūras eh, norise? Kāds eh, ir transporta veids, kas tiek tam eh, lietots, vai arī vienkārši viņam lūdz atstāt valsti ar Frontex palīdzību, un nemaz nepārbaudot, vai tas tiešām gal galā arī notiek? Sipils kundze. Paldies. Es gribu pieminēt kādu pilnīgi citu lietu. Hermans Man servī kungs pieminēja viedās robežas, un godīgi sakot, es mazliet arvien vairāk esmu sadusmota. Šis parlaments jau vairāk kārt ir atkārtājis to, ka mēs šo viedo robežu sistēmu uzskatām par ļoti neatbilstošu. Mēs to ļoti kritizējam, un mēs neuzskatām, ka. Uh, tas būtu liederīgs projekts, taču komisija vēl joprojām cenšas eh, panākt atbalstu šai sistēmai. Un man šķiet, ka komisijā ir pilnīgi vienalga, kāds ir mūsu viedoklis, viņi cenšas uh, dabūt dažādus faktus, un tad ir pilnīgi vienalga, ka mēs vienbalsīgi esam pret šo sistēmu. Viņi vienkārši ar dalībvalstīm kopā vēlas panākt savu, un to es neatbalstu. Merci. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāj kungs, runāšu ļoti īsi. Un pēc iepriekšējās runātājas teiktā saka Grīsbekas kundze, es vēlos teikt, ka mēs pirmoreiz saskaramies ar rakstiskiem dokumentiem un esam to saņēmuši saulēcīgi un esam varējuši tos izskatīt. Uh, Un, mans, un jautājums ir reizē vienkārši un reizē ļoti politisks. Ir nepieciešama caurskatāmība piešķirtiem līdzekļiem atkarībā no mērķiem, vai mēs varētu ieviest procentu apjomus, kas atspūgļotos atkarībā no piešķīrumiem un to tēmām. Piemēram, mēs zinātu procentus, kādi ir izmantoti integrācijai, atgriešanai, patvērumam un tā tālāk. Un attiecīgi, attiecīgi konkrētā dalībvalsts neveltītu visu aploksni tikai vienai prioritātei, bet būtu šāds sadalījums pa procentiem. Tajā pašā laikā vēlos piebilst, ka mēs tik ļoti uzstājām uz to, lai komisija atskaitītos komitejai par šiem izvērtējumiem, un tajā pašā laikā mēs eh, neesam plaši pārstāvēti šodien šajā sanāksmē. Tas ir tāds eh, nepatīkams paradoks. Tajā pašā laikā es eh, vēlos teikt, ka šī būs iespēja turpināt arī nākotnē darbu pie šiem jautājumiem un uzskatu, ka vajadzētu pārdomāt šo procentu apjomu sadalījumu starp prioritātēm. Paldies, neredzu, ka vēl kāds pieteicies runāt. Acīm redzot, nekas cits nav šobrīd sakāms, līdz ar to atgriežamies pie runātāja. Liels paldies! Man šķiet, ka tika uzdots daudz jautājumu, uz kuriem būtu iespējams uh, atbildēt kopīgi. Atbildēšu uz uh, Gijomas kundzes sacīto par procentiem. Protams, ka mēs esam vēlējušies uh, iekļaut uh, šādus procentus, bet tas netika respektēts. Pasastīšu arī, kāpēc. Uh, bet arī dialogā mēs nenonācām pie konkrētiem eh, priekšlikumiem, ko būtu izvirzījušas eh, dalību valstis, un dialogā neveidojās šāda situācija, ka mēs varētu teikt 20% izmantosim, eh, teiksim, patvērumam un tam līdzīgi. Es uh, gribētu, lai jūs saprastu to, ko es teicu sākumā. Šobrīd es nevaru jums uh, minēt nekādus uh, procentus, jo dalību valstis uh, vēl nav par to izteikušās, un tāpēc ir būtiski, lai Libe komiteja un parlaments kopumā turpinātu dialogu ar mums, jo tad, kad mēs redzēsim šīs nacionālās programmas, uh, tad uh, ir skaidrs, ka regula pārēdz šo procentu noteikšanu, un tad mēs varēsim arī skaidrot, kāpēc. Un šobrīd es neko precīzāk nevaru pateikt, bet es uh, gribu teikt, ka mēs uh, mēģinājām panākt vismaz šādus aptuvenus procentus, tomēr praktiski nevienā gadījumā mēs nedzirdējām nekādu nekādus eh, faktus vai nostājas, ka būs tā un vai savādāk. Nu, varbūt eh, dialogā ar konkrētām valstīm, piemēram, Nīderlandi, eh, valsts iestādes mums teica, ka mm, nav iespēja izmantot Eiropas līdzekļus integrācijas programmām. Nu, Un, protams, ka un tad, ja viņi neizmanto šos līdzekļus, tad jums nav arī kontrolas iespēja. Un tad šī situācija ir absurda. Bet uh, mēs eh, redzēsim, kā tas eh, turpināsies. Šobrīd es neko vairāk jums nevaru pateikt. Otrais jautājums, eh, kas, eh, par ko šeit bija runa, kāda veida diskusijas vajadzētu veicināt eh, ar pilsonisko sabiedrību? Ne tikai ar valdībām, tātad, bet arī ar pilsonisko sabiedrību un NVO. Katreiz, kad mēs runājam par šiem jautājumiem ar valdībām, mēs mēģinājām konsultēties ar attiecīgo dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Vai arī diskusijas šeit Briselē ar šiem pārstāvjiem vairāku formu un platformu ietveros. Un, nu, redzēsim, kāds būs rezultāts. Runājot par finansējumu un uh, finansējumu pieejamību, ir skaidrs, ka ir problēma, jo ir skaidrs, ka ļoti bieži mazās organizācijas ir atkarīgas no pastāvīga finansējuma un no tā, ka procedūras, lēmumu procedūras uh, Um, gaita DFS ietveros rada šādu nobīdi. Finanšu tehnika paredz to, ka mēs varam um, piesaistīt šos uh, līdzekļus līdz 2016. gadam, līdz ar to tehniski nekas arī varētu nenotikt, bet ir skaidrs, ka mēs nevaram valstīm uzspiest uh, dot avansu līdzekļu ziņā. Bet runājot par uh, komisijas pārvaldībā tieši esošajiem līdzekļiem un daudzgadu plāniem, un jebkurā gadījumā par 14. un 15. gada finansējumu, nu, par to visu jā, jāteic, ka vēl ir arī pilsoniskās sabiedrības eh, elements, kas ir jāņem vērā, un tas eh, viss būs līdzās pastāvošs, būs arī līdzfinansējuma aspekts, kas eh, ļaus izmantot arī griestu palielināšanos, kas ir paaugstinājušies par 65%. Jā, tas ir delikāts jautājums, bet mēs mēģināsim kombinēt vairākus instrumentus, kādi ir mūsu rīcībā. Runājot par um, grupu identifikācijas uh, jautājumu un par valstu grupām, par kurām es runāju, un par formulējumu. Nu, formulējums uh, dažkārt varbūt ir politiski nekorekts, bet uh, labāk būtu atspoguļot to, kas ir tuvāks realitātei un pilsoņu, un pat varam meklēt tā realitātei, kas eh, mēdz eh, veikt šādu eh, tā saucamo šopingu, izvēloties izdevīgāko valsti, kur lūgt patvērumu sociālo labumu ziņā. Nu, es domāju, ka vajadzētu atsaukties uz dalībvalstu realitāti, kā piemēram Vācija un Zviedrija, kurās ir ļoti liels patvērumu meklētāju apjoms un um, to patvērumu meklētāju, kas dodas uz citām valstīm pieplūdums un kas, kas lūdz uh, nonākt um, uh, šajās valstīs tieši pēc tam. Tā ir īstenība, tā ir, uh, tas ir fakts, kas ir jāņem vērā. Un no otras puses, es nekad neesmu piekritis iesaistīties šajā spēlītē, kas apgalvo, ka vajadzētu samazināt sociālās aizsardzības līmeni. Nu, to nu gan es uzskatu par necienīgu soli, jo nevajadzētu ļaut šādi izturēties pret šo problēmu, un skatīties uz patvaru meklētājiem kā tikai uz labu meklētājiem, jo patvaru meklētāji arī var nest ļoti lielu labumu sabiedrībai. Bet, kā jau teicu, vajadzētu pietuvināties tomēr realitātei un tajā pašā laikā nestigmatizējot un nenosodot šos cilvēkus. Runājot par dalībās grupām, kas saskars ar šādu pieplūdumu un migrācijas spiedienu. Tās ir robežu valstis, eh, ja frontes līnijas valstis, eh, kas ir um, Bulgārija, Grieķija jau vēsturiski, Itālija un um, citas uh, šī reģiona valstis. Šīs ir valstis, kuras kā Luksemburga ir pieredzējušas ļoti lielu patvērumu meklētāju lūgumu apjomu. Tur ir ļoti maz iespējas, eh, eh, ka šie cilvēki tiek aizturē, aizturēti, kā piemēram no Rietumbalkāniem, bet eh, ir valstis, kuras par spīti šim spiedienam ir varējušas diezgan veiksmīgi risināt šo problēmu, kā piemēram Austrija, Nīderlande. Šīs ir valsts, kurās šis tēma darbojas, Vācija, Zviedrija, tās ir valstis, kurās šī sistēma darbojas, bet tas nenozīmē, ka nekas nav jādara. Tieši otrādi, tas tādēļ ir, balstoties uz šo pieredzi un mobilitāti, jāgatavojas 33. panta piemērošanai. Neviens nav noliedzis to, ka ir jāgatavojas šai procedūrai, un mēs visi esam secinājuši, ka Ja kāds, eh, kurš no 28 dalībvalstīm nav gatavs, tad tas var apdraudēt pārējās valstis. Nu, tas mm, būtu, tie būtu tādi pamatelementi, kā raksturot eh, šo valstu grupas. Taču ir jāredz, eh, kāds būs, kāda būs situācija, kad saņemsim programmas priekšlikumu. Runājot par atgriešanu, man nav bijis tāds brīnumlīdzeklis, kā risināt šo problēmu. Ir bijis skaidrs eh, vēstījums no jūsu puses eh, par to, ka vajadzētu veicināt brīvprātīgo atgriešanos. Piespiedu atgriešana ir leģitīma, tā ir tiesiska. Arī piespiedu atgriešanai ir jāatbilst pamata tiesībām un procedūrām, tas ir skaidrs, taču domāju, ka brīvprātīgās atgriešanas ietveros gūtā pieredze varētu mums noderēt, un dalībvalstis vēlas to darīt, un mēs arī to mudinām darīt. Es domāju, ka šeit eh, var runāt par eh, investīcijām un eh, pozitīviem aspektiem, kas rodas gan valstī, kas atgriež šo cilvēku, gan valstī, uz kuru tas tiek atgriezts. Es domāju, ka sadarbojoties um, arī ar um, citiem partneriem, mēs varētu nodrošināt šādas sistēmas uh, lab, um, veiksmīgu īstenošanu. Runājot par ārējiem fondiem, jā, ir bijušas dalībvalsts, kas vēlējās sākumā uzma, izmantot daļo valsts fondu, kā piemēram Spānija, Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Vācija un citas valstis, lai finansētu ārējās uh, operācijas. Mēs vēlamies izvairīties no tā, ka šī šāda iespēja fragmentētu mūsu pozīciju attiecībā pret trešajām valstīm. Tādēļ mēs sadarbojamies ar um, Ziemeļāfrikas valstīm, kā piemēram Maroku, Tunisiju, Lībiju, kas šobrīd gan ir citā situācijā, ar kurām mums jau ir kopīga platforma, un mēs uh, veicinām šādu mobilitāti, un tādējādi mēs izmantojam šo platformu, lai katra dalībvalsts varētu paziņot, ko tā vēlas darīt visu pārējo partneru interesēs. Līdz ar to ir nepieciešama koordinācija, nepieciešama līdzekļu koordinācija, kas šobrīd ir centralizēta un kas ir jāmobilizē, un kas arī ir patiesais instruments šī, šādai ārējai darbībai. Un šādi līdzekļi, un šādus līdzekļus arī aktīvāk izmantos ārējo dienestu kolēģi. Un tas viss ir jādara tādēļ, lai mēs varētu nodrošināt veiksmīgu darbību šai, šajā jomā. Es vēlos teikt, ka migrācijas un mobilitātes sadaļa ieņem aizvien nozīmīgāku jomu. Um, gan uh, DEFCO, gan arī attīstības uh, jautājumu grupā. Es domāju, ka šie jautājumi ir būtiski un apsverami. Tālāk par jautājumu, kas tika uzdots attiecībā uz to, kā pārvaldīt drošas izcelsmes valsts principu. Ja mēs vēlamies eh, diskusiju par to, tad varam par to domāt, bet tagad runājam par politisko dialogu, un tas ir nedaudz atšķirīgi. Jebkurā gadījumā, ja, ja šai komitejai ir interese par izdevumiem, kas ir veikti atgriešanās fondā līdz šim, Mēs gan vēl neesam saņēmuši nacionālās programmas, tāpēc uh, es neko konkrētu nevaru šobrīd pateikt. Tomēr es varu iesniegt uh, skaitļus ar to, kas līdz šim ir izdarīts un kā šī nauda ir iztērēta. Labākais piemērs ir uh, tas, kādi piemēri, piemēram, ir šo līdzekļu kopīgai izmantošanai ar integrācijas fondu. Tā, tādi gadījumi ir bijuši Pakistānā, bet tā ir cita saruna. Runājot par viedajām robežām, es zinu, ka Eiropas parlamentā pret to ir plaša kritika. Tas, protams, ir pilnīgi leģitīmi, bet jūs nevarat sagaidīt, ka Eh, komisija nāks eh, klajā ar priekšlikumu, lai likvidētu visu, kas šajā jomā ir izdarīts. Ja, protams, parlaments eh, pieņems lēmumu, ka tas nenotiks, tad mm, tā varbūt arī var notikt, bet es gribēju teikt, ka šeit mēs koncentrējamies uz to, kā dalība valstis var veikt ieguldījumus, kas nebūtu pretrunā ar uh, iespē, iespējamo viedo robežu sagaidāmajiem rezultātiem. Un problēma ir ne jau viedās robežas, bet tas, ko dara dalību valstis. Ja mēs paraugāmies uz desmit gadus senu pagātni, kad šis viedo robežu jautājums um, tika uh, uzsākts, tad uh, Eiropas parlaments par to gandrīz vēl nerunāja. Un šobrīd, piemēram, tas ir būtisks projekts gandrīz visās uh, Eiropas Savienības lidostās, sauszemes uh, robežu kontrolas punktos. Un, lai izvairītos no tā, ka dalību valstis to dara izolācijā, savstarpēji nesadarbojoties un iespējams uh, īstenojot noteikumus attiecībā uz uh, Eh, privātumu jomu, kas ir pretrunā mūsu noteikumiem. Tāpēc mūsu pieeja ir tāda, ka jo vairāk mēs sadarbojamies, jo vairāk mēs varam orientēties uz to, eh, kāda ir Eiropas mērķi un eh, kā tiem pieskaņojas valstis. Juridiskais pamats tam ir, bet, protams, ka, ja šis eh, projekts netiks apstiprināts, tad nebūs arī finansējumi. Tomēr mums eh, vismaz eh, priekšlikuma jomā vajadzētu būt konsekventiem. Es domāju, ka programmas tapšanas gaitā mēs par to varam turpināt runāt un raudzīsimies, ko dalību valstis iekļaus savās programmās. Kā jau es teicu, eh, sākumā, tad, kad eh, būs programma, tad mēs varam pie šī jautājuma atgriezties un tad mēs jums varam pastāstīt arī ko vairāk, jo mēs vairāk kaut ko arī zināsim. Liels paldies par šiem skaidrojumiem! Domāju, ka jūs uh, izsmeļoši atbildējāt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Un tagad gribētu jautāt, vai uh, kādam mm, no iepriekšējiem runātājiem ir uh, kaut kas papildus sakāms, piemēram, par Manservisī kunga piedāvājumu sniegt papildus skaitļus Zipels kundze. Viena īsa piezīme. Es ļoti uzmanīgi uh, Eh, klausos un pieņemu zināšanai, ka komisija patur tiesības eh, īstenot eh, priekšlikums, kaut arī par tiem vēl nav pieņemt nekādu lēmumu. Liels paldies! Nē, ziniet, es domāju, ka uh, katram ir jāpilda sava loma gan politiski, gan no nu, institūciju viedokļa. Es saprotu, ka ir zināma kritika, varbūt tā beigās arī uzvarēs, bet ir taču zināms juridiskais ietvers, kas nosaka, kam dalībvalstis var izmantot šos līdzekļus. Un, To starpā ir arī viedās robežas. Būsim pietiekami gudri un izvairīsimies no atklātas konfrontācijas. Labi, paldies, mans ir visī kungs. Jūs ļoti godīgi un pamatīgi izskaidrojāt jautājumus, par kuriem izteicās deputāti. Liels paldies par to, ka esat gatavs dalīties ar komiteju skaitļos par līdzekļu līdzšanējo izmantojumu. Saprotu, ka šī informācija tiks saņemta, un tad mēs to izplatīsim Libija komitejas locekļiem. Jo mēs esam diezgan daudz laika un centienu ieguldījuši tajā, lai eh, šī informācija tiktu saņemta diskusijas ietvaros par daudzgadu finanšu schēmu. Paldies jums par eh, skaidrojumiem. Un es domāju, ka bija pēdējais laiks par to runāt, jo šķiet, ka mēs esam arī izsmēluši jautājumus, kas attiec uz šo darba kārtības punktu, un tāpēc pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. Mēs sakām uz redzēšanos mūsu viesiem un turpinām darbu. if you all agree. It'll be right on time. It'll be right on time, right on schedule. Būsim laikā pievērsušies eh, septītajam darba kārtības eh, punktam, kurā mēs runājam par Zviedrijas tiesu sistēmu un patvērumu piešķiršanas procedūrām īpašu uzmanību vēltot nepilngadīgajiem bez eh, pavadības. Vārds būs Grisbekas kundzei, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs, runāšu ļoti īsi. Lai atskaitītos par vizīti, kas eh, faktiski ilga gandrīz gadu, un kuras eh, laikā izmantojām eh, kontaktu klāstu, kas bija mūsu rīcībā. Es eh, vēlētos teikt, ka tā kā šeit nav vairs daudz cīņu biedru, tad mēģināšu runāt īsi. Šī bija ļoti labi organizēta vizīte. Paldies eh, visiem darbiniekiem, paldies arī tulkiem, saka runātāji. Un vēlos eh, teikt, ka kolēģu aktīvā klātbūtne arī bija ļoti liederīga. Tas viss norisinājās eh, jaukā gaisotnē, un mēs varējām padziļināti izpētīt šo problemātiku, kas attiecās uz Viedrijas tiesu sistēmu, uz patvaru meklētājiem, un mēs ar kolēģiem nolēmām sevišķi koncentrēties uz jautājumu par nepilngadīgajiem bez pavadības. Mums bija iespējas tikties ar ļoti daudz politiskajām, politiskajām personībām, kā arī uh, gan pašvaldību, gan um, valdības līmenī ar ministriem, ar patvērumu jautājumu uh, ministru, ar tieslietu ministru, ar um, valsts sekretāri tieslietu ministrijā, kā arī viņu kolektīvu darbiniekus. Un mēs arī esam sagatavojuši prezentāciju, lai atspoguļotu visu padarīto Taču īsumā var teikt, ka mēs tātad eh, runājām par patvēru meklētāju jautājumiem, sevišķi koncentrējoties uz eh, nepilngadīgajiem bez pavadības, eh, kas nonāk Zviedrijā, un šo tikšanos laikā mēs arī izvērtējām Zviedrijas tieslietu sistēmu un tiesu sadarbību. Jūs jau atsevišķas lietas par to minējāt, taču es vēlētos ieskicēt uh, atsevišķus elementus uh, par šīm uh, tikšanām patvēruma meklēšanas jautājumā. Mēs runājām par tādu sensitīvu jautājumu, kā Sīrijas bēgļu uzņemšana un kas ir visnotaļ veiksmīga un risinās ātri, pateicoties ievērojamai sīriešu diasporai Zviedrijā, un kas varēja nodrošināt to, ka attiecīgajos eh, laika posmos eh, pagājušo gadu bija iespējams norganizēt ļoti veiksmīgu šo nabaga cilvēku uzņemšanu. Pamata jautājums arī dzen bija saistīts eh, ar to, ka, kāpēc arī mēs bijām um, priecīgi doties uz Viedriju par, uh, tātad par šiem nepilngadīgajiem bez pavadības, jo Zviedrija ir paraugvalsts šajā jautājumā, kā uzņemt šos nepilngadīgos, un mēs arī bijām ieinteresēti uzzināt, kā norisinās sistēma Zviedrijā un kam ir piešķirtas pilnvaras, proti tās ir pašvaldības, kurām ir jāuzņem zināms apjoms kvotas, ja tā varat teikt, nepilngadīgo bēgļu bez pavadības. Tāpat mēs ar interesi iedzinājāmies procedūrās, kurās eh, tiek iesaistīts liels eh, speciālistu un lietpratēju apjoms, nav saskaldītības, viss ir ļoti vienotā organizētā sistēmā, un mēs arī koncentrējamies eh, uz pārējas posmu, kas attiecas uz vecumu no 18 līdz 21 gadam, lai jaunieši nebūtu pamesti vieni paši tajā brīdī, kad viņiem aprit 18 gadi un viņi kļūsta pilngadīgi. Tādēļ mēs ar interesi uzzinājām par to, kā norisinās šo jauniešu, kas jau ir pilngadīgi aizsardzība. Tāpat runājot par eh, tiesu sadarbību, šajā jomā mēs eh, konstatējām, ka ir tāda multidisciplināra pieeja un eh, īpaši pieeja, kas specializējas bērnu tiesību jautājumos. Mēs, es jau to ir beigšu runāt, un mēs arī Vairākās valstīs, kā piemēram Nīderlandē, bijām redzējuši tādus eh, tehniski grūti pieņemamus eh, veidus, kā risināt šo problēmu. Un tāpat arī tā saucamo family tracing eh, izvērtējām un bija pieņemts arī ziņojums par šo jautājumu, ko pieņēma vairākums kolēģu, plašs vairākums un uh, Šī sadarbības pamatoma bija tāds kā galvenais eh, vadmotīvs sadarbības starp eh, visu līmeņu institūcijām, valsti un pašvaldībām. Atvainojiet, ka runāju pārāk gari. Šie bija iespaidi, kādus eh, bijām guvuši divu dienu laikā, kas um, norisinās Stokholmā un citur Zviedrijā. Paldies par šiem paskaidrojumiem, paldies par um, delegāciju Zviedrijā. Vai kādam būtu kas piebilstams, ja tā nav, tad uh, paldies un pievērsīsimies nākamajam <clears throat> jautājumam kas ir par delegācijas vizīti Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrā ENUC Lisabonā, Portugālē. Mums tātad šeit ir Enciju kungs, kurš vadīja šo delegāciju. Lūdzu, īsi pazīstiniet mūs ar delegāciju Lisabonā. Mike, Mike, Mr. Runātājiem no mikrofona. Thank you, Chair. Paldies, priekš, priekšsēdētāja situācija gandrīz ir tāda pati. Delegācijas vizīte notika pagājušā gada jūlijā. Tā bija ļoti interesanta, un Libe delegācijas mērķis bija padziļināt, apmainīties ar viedokļiem un strateģiskajām prioritātēm. Uh, Eiropas uh, narkotiku un narkotika atkarības uh, novērošanas centrā. Un mēs cen, koncentrējāmies uz uh, šī centra darba programmu un budžeta administrēšanu. Mēs tikāmies ar uh, direktoru Wolfgang Gotza kungu, kā arī menedžmenta padomes pārstāvjiem Piedalījās arī dažādi eksperti. Šī centra uzdevums, kas tika izveidots 95. gadā, ir nodrošināt uz pierādījumiem pamatotus uh, padomus politikas veidošanā narkotiku apkarošanas jomā, kā arī informēt sabiedrību. Uh, aģentūra, kas strādā šajā jomā Eiropas Savienībā, sadarbojas kopā ar Eiropolu, un uzdevums ir analizēt jaunās tendences un sekot dalību valstīm to narkotika apkarošanas politikas jomā saskaņā ar Eiropas Savienības politikām. Šis centra mandāts šeit ir paredzēti dažādi standarti. Tas uh, skar arī narkotiku aprit Eiropas Savienībā. Šeit būtiska loma ir arī jaunu psihoaktīvo vielu uzraudzībai, un kur īpaši uzmanība ir jāpievērš tā dēvētajiem legālajiem, legālajām narkotikām. Šeit ir jāuzlabo labās prakses eh, apmaiņa, un tas ir saistīts arī ar Eiropas Savienības narkotiku apkrošanas plāniem. Šeit jāpiemina arī sadarbība ar dažādām starptautiskām organizācijām. Esošā sadarbība starp šo centru un Eiropas parlamentu, protams, ieskaitot Lībe komiteju, kā arī budžeta un citām komitejām, ir bijusi ļoti auglīga un produktīva. Lībe komitejas priekšlikums par jauno tiesību aktu psihoaktīvajām vielām ir sagatavots ciešā sadarbībā ar šo centru, kur eksperti ļoti uzmanīgi seko līdz šo jauno psihotropo vielu attīstībai. Šajā kontekstā varu tikai nožēlēt to, ka aģentūras budžets ir samazināts par 5% 2014. gadam. Un ņemot vērā to, cik uh, labu darbu šī aģentūra nodrošina ekspertīzes jomā saistībā ar narkotiku nelegālo lietošanu un tirzniecību. Tas īpaši apdraud mūsu pilsoņus, īpaši jauno uh, paudzi. Aģentūras darba kvalitāte, ko mēs spējām novērot Lisabonā, ir skaidri parādījusi, ka uh, šīs aģentūras darba caurskatāmība ir ļoti būtiska, un mums vajadzētu raudzīties, kā pastiprināt sadarbības starp mūsu un šo iestādi. Manuprāt, tas arī viss. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies Encijo kungam. Vai ir kāds, kas vēlas izteikties, ko piebilst pēc šīs prezentācijas par šo Lisabonas vizīti? narkotika aģentūra nekā. Labi, tad turpināsim. Lielas paldies Ansijo kungam. Un turpināsim ar pēdējo šīs rīta sēdes darba kārtības punktu. Mēs par... Mums būs uh, Cerīvan Šurbreka uzstāšanās, kas uh, pārstāv, komite... pārstāv politikas departamentu un viņš mūs iepazīstinās eh, ar pētījumu par Eiropas finansējumu NVO iekšļiet drošības un migrācijas jomā. Es domāju, ka būs auglīgas konsulta, konsultācijas un diskusijas. Un sirsnīgs sveic van Šubreka kungu mūsu vidū. Lūdzu, došu jums vārdu, iepazīstināt mūs ar jūsu pētījumu. Vārds jums. Of course, yes. that's a mic. Mm. Eh, Nosaukums izsīvats. Es gribētu jūs atgādināt par šī pētījuma mērķiem, proti sniegt eh, pārskatāmīgu par apjomu un es eh, finansējuma darbības mehānismiem NVO un galvenie principi šeit bija vispārēji es finansējuma principi NVO, finanšu apjoma, apjoms un kvalitatīvi rādītāji administratīvais sloks, ar ko saskaras NVO, īstenojot ES grantus, kā arī pasākumi, ko komisija jau ir veikusi, lai nodrošinātu lielāku līdzekļu izlietošanas efektivitāti, caurskatāmību un tam līdzīgi. Mēs balstāmies uz uh, literatūras apskatu, in, iesaistīto pušu intervijām, kvantitatīvo finansējumu datu analīzi no finanšu caurskatāmības reģistra kopējā caurskatāmības reģistra un iekšējiem grāmatvedības datiem, kā arī izmantojām ilustratīvas uh, lietu izpētes uh, NVO, izmantojot Caritas, Transparency International, Bulgarian uh, Gender uh, Equality un citu organizāciju datus. Šeit ir svarīgi zināt, eh, kādi ir pamatprincipi, jo tā kā nav NVO definīcijas ES līmenī, ir ļoti maz informācijas par ES finansējumu NVO un ievērojam šo līdzekļu daļu eh, īsteno apgūst NVO, bet nav nekādu konkrētu definīciju, kā definēt NVO status, un tāpēc eh, NVO tiek eh, traktēti gluži tāpat kā eh, citi es līdzekļu saņemē. Nav īpašu, mm, īpašas informācijas par NVO status, to es tikko teicu, un finanšu caurskatāmības reģistrs un kopīgais caurskatāmības reģistrs joprojām ir nepietiekami, lai sagatavotu ziņojumus. Eiropas Savienības abak sistēma, kas ir iekšējā finanšu informācijas sistēma, pašlaik paredz uh, juridiskas iespējas iekļaut arī bezpēļņas organizācijas un NVO. Un šis uh, marķējums ir kļuvis obligāts tikai no 2013. gada un nav īsti publiski pieejams. Un kādas uh, būtu manas rekomendācijas par to? Ir nepieciešams domāt par tālāku starpinstitūciju dialogu, lai nonāktu pie ES līmeņa definīcijas NVO vairāk ziņošanas mērķiem, nevis juridiskiem mērķiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka plaši pieņemta definīcija ļautu vieglāk izmērīt finanšu plūsmas NVO un nodrošināt labāk cārskatāmību. Un šī kontekstā būtu vērts turpināt uh, uzlabot arī caurskatāmības reģistrus Un, ja marķēšanas sistēmā tiktu iekļautas bezpējas organizācijas un NVO, tas varētu palīdzēt uzlabot arī komisijas uh, finanšu informācijas sistēmu. Tālāk par NVO finansējumu apjomu balstoties uz detalizētu analīzi. Uh, mēs redzam, ka granti, kas piešķirt NVO iekšlietu drošības un migrācijas jomā, ir bijuši 12 miljoni eiro 2010. gadā, aptuveni tikpat arī 2011. gadā un gandrīz 31 miljonus 2012. gadā. Tātad tie ir attiecīgi 35, 36 un 70 granti. Man, lai iegūtu šo informāciju, vajadzēja manuāli apkopot visu informāciju, kas ir pieejama reģistros, un redzam, ka kopējais uh, grantu apjoms ir aptuveni 9%, kas tiek uh, īstenots dalītā pārvaldībā. Un nu, šeit iekļauti gan operatīvie, gan administratīvie izdevumi, un NVO īsteno aptuveni 10%. NVO finansējumā administratīvajiem un izdevumiem un vienreizējām izmaksām tas ir griezti ir aptuveni 7% apmērā. Redzam, ka citur starptautiskajās organizācijās Šveicē šīs uh, izmaksas var sastādīt 5 uh, līdz 18% un administratīvās izmaksas, piemēram, līdzekļu vākšana un komunikācijas, tās var sasniegt 9-15%. Kādas būtu manas rekomendācijas? Vispirms es minēju, ka būtu liederīgi paredzēt uh, precīzāku mārķējumu reģistros, lai vieglāk varētu aprēķināt šos izdevumus un 7% griesti administratīvām izmaksām uh, īsti neatbilst um, NVO nepieciešamībām. Pāriešu pie nākamā punkta - administratīvais sloks, ar ko saskars NVO. Te gribēju norādīt, ka deviņos no desmit gadījumiem, ko mēs pētījām, vairāk kārt uh, bija uzsvērts, ka administratīvais sloks joprojām ir būtisks šķērslis NVO, kas apgūst ES finanšu līdzekļus. Un problēma ir tāda, jo lielāks administratīvais sloks, jo vairāk finanšu resursu tiek um, novirzīt citiem mērķiem, nevis rezultātu sasniegšanai. Jaunā likumdošana ir radījusi ievērojumu uzlabojumu, to atbildēja daudzi no intervējumiem. Uh, un mēs uh, iesakām jums uzlabot dialogu ar šīm NVO, lai labāk saprastu, kā jaunie noteikumi ietekmē šīs uh, organizācijas un kā situācija ir iespējams optimizēt. Vēl mēs aicinām jūs izpētīt iespēju saskaņot um, dažādas um, ģenerāla direktorātu grantu pārvaldības sistēmas, uh, koncentrēties uz vienotu uh, reģistrāciju, jo daudzas MVO piesakās uz dažādiem piešķīrumiem no dažādiem līdzekļiem un um, administrācija arī paredz dažādas sistēmas. Kas attiecas uz uh, nākamā finanšu perioda piedātajām programmām, mēs aicinām īstenot uh, daudzgada finansēšanas schēmu NVO. Tas ļautu tām plānot darbību ilgtermiņā, pieteikties um, dažādām uh, programmām un tāpēc ir nepieciešami arī elastīgāki mehānismi, lai varētu ņemt vērā ārkārtas situācijas. Pāriešu pie nākamās sadaļas, proti es eh, NVO finansējums caurskatāmība, efektivitāte. Mēs zinām, ka te jau ir ļoti daudz dažādu noteikumu, lai nodrošinātu caurskatāmību un līdzekļu efektīvu izmantojumu. Un balstoties uz eh, mūsu pētīto informāciju, atklājās vairākas vājās vietas, un uz tām norādīja arī iesaistītās puses. Piemēram, nav liederīgas atgriezieniskās saiknes pēc tam, kad MVO, NVO ir pieteikušies līdzekļiem, viņi īsti nesaņem informāciju par noraidījumu iemesliem. Un nelielu grantu gadījumā šī situācija ir īpaši sarežģīta. Kā jau es teicu, trūkst vadlīniju par to, kā NVO var izmērīt dažādu programmu darbības efektivitāti, arī te ir nepieciešama uzlabojuma. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi, šķiet, ka šobrīd nav arī pietiekamā mērā izmantotas ziņošanas iespējas, un publiski nav iespējams piekļūt um, informācijai par citām NVO, lai varētu no viņu pieredzes mācīties. Šeit arī um, manai prezentācijai likšu punktu. Liels paldies par šo prezentāciju. Šo jautājumu aktualizēja Lībe komiteja un mums ir laiks arī diskusijai. Es redzu, ka pirmie runātāji jau ir pieteikušies. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Pirkarkungs, ir jauki, ka šis pētījums ticis īstenots, jo bija interesanti redzēt, ka tie līdzekļi, kurus nodrošina Eiropas Savienība, tiek arī optimāli izmantoti. Un uh, Tādēļ ir tiešām interesanti uzzināt, cik daudz tika investēts administrācijā un cik līdzekļi tiešām nokļuva tieši pašam projektam. Un otrā lieta, par ko gribēju runāt, ir tas, ka ir jāanalizē, cik komisija var panākt uzlabojumus kas eh, samazinātu administratīvo slogu arī otrā pusē un galu galā novestu pie lielākas caurskatāmības un efektīvi efektivitātes. Tāds bija šis mērķis, un vēlos pateiktos arī visiem pētījumu veicējiem. Mums bija eh, bieži iespēja satikties un sadarbīt, konstruktīva sadarbība, un šis rezultāts tiešām ir uh, interesants tādēļ, ka tas parāda analīzi, kas, protams, koncentrējas uz eh, pāris izvēlētiem NVO, jo jau nav iespējams izvēlēties un analizēt pilnīgi visu, taču analīze šeit ir bijusi, un secinājumi arī ir tikuši gūti, un tie vēršas ar, eh, gan pie NVO, gan komisijas puses un stāsta par iespējamiem uzlabojumiem par to arī vēlos pateikties. Vēl man ir divi jautājumi. Pirmais. Mēs redzam, ka šeit runa ir par NVO, kur tiek centralizēti pārvaldīt no Eiropas Savienības, un šeit ir līdzekļi, kas no 12 līdz miljoniem eiro, divu gadu laikā ir pieauguši par 30,9 miljoniem eiro, un tas uh, ir noticis tātad trīskārtīgs pieaugums, un tādēļ gribētu dzirdēt kādu skaidrojumu, kāpēc NVO ir saņēmuši šādu līdzekļu pieaugumu šo divu gadu laikā. Otrs jautājums ir saistīts ar citu lietu. Mēs vienojamies, ka tās var būt tikai konkrētas NVU, kas var tikt izmeklētas, un tad uh, šeit ir aptvērtas NV, aptvērts NVO, kas darbojas nacionālā līmenī, un tad saņem savus līdzekļus. Taču fakts ir tāds, ka, ka tikai 20% līdzekļi tiek izmaksāti, izmantojot šo tiešo menedžmentu funkciju un 80% izmaksā izmantojot nacionālās programmas un projektus. Un šie līdzekļi šajā pētījumā nav iekļa, aptvērti. Mans jautājums tad ir, vai jūs uh, centāties uh, gūt informāciju no nacionālā līmeņa iestādēm, kas ir atbildīgas par šo projektu? Uh, realizēšanu, vai šeit ir bijušas kādas problēmas saņemot šādu informāciju, un vai jums ir zināms, vai ir kāds uh, pārskats Eiropas komisijā par to, kas tiešām notiek nacionālajā līmenī, vai šeit tiek nodrošināta tāda paša caurskatāmība, tāds pats, uh, tāda paši izdevumu griesti, uh, kas eh, tiek ieturēta Eiropas Savienības līmenī, kur mums ir šie 20%, bet kā tas izskatās ar nacionālo dalībvalstu situāciju, kur ir šie 80% piešķīrums, un es īsti nevaru caurskatāt šī sistēma. Tātad vai jums ir kāda informācija par to, kāda situācija ir nacionālā līmenī, un kāda ir situācija saistībā ar to, kā mēs varam piekļūt informācijai, kad projekti tiek īstenoti nacionālajā līmenī. Paldies, paldies Pekar kungam. Es redzu, ka Gijams kundze vēlas izteikties. Jā, mēs nesam daudz, un nu tad vismaz izmantošu iespēju. Es par būtību vairs neizteikšos, man jāatvainojas, taču es neesmu izlasījis šo pētījumu detalizēti. Taču es darīšu visu iespējamo, lai to izdarītu. Man nav tātad komentāru par būtību, kas būtu nekorekti, ja neesmu lasījusi. Man drīzāk par formu ir komentāri. Mēs runājām nu pat ar komisijas pārstāvi par pirmajiem etapiem valstu programmas īstenošanā par šiem fondiem. Un mēs tagad saskaramies ar uh, grūtībām, sevišķi NVO šīm grūtībām saskarās, un nu, tagad ir šis pētījums, man ir grūti pieņemt šo termiņu. Mēs uh, strādājām par uh, finanšu fondu regulējumu, tas bija ilgs darbs, divi gadi, nesen nobalsojam, un tagad tā sajūta, ka ir laika nobīde ar to, ko jūs piedāvājat pašlaik, jo um, atšķirīgie nosacījumi, administratīvā sarežģītība, termiņi un viss pārējais, nu, viss, par ko mēs runājām jau iepriekšējā periodā, tas viss, tas viss jau būtu labi, bet visvairāk mums vajadzētu jūsu rekomendācijas, ko tad darīt. Varbūt šobrīd jūs varētu, varbūt vismaz tā precīzāk minēt vienu divas eh, rekomendācijas, ko tad darīt, um, lai risinātu šo problemātiku, ko jūs minat. Panīgi noteikti ir vairāk piemēri. Varbūt jūs varētu arī minēt, eh, vai ir kāda saikne ar iepriekšējo darbu, ko esam darījuši, jo, ja nē, nu tad tomēr ir zināmas problēmas mūsu paralēlajai darbībai. Paldies, atgriežamies pie prezidija, vai Vanšbrikungs vēlētos komentēt šos jautājumus. Varbūt vispirms pakomentēšu pēdējo jautājumu par laiku, kad tika veikts pētījums. Diemžēl es nevaru sniegt atbildi. Šis eh, pētījums tika pasūtīts eh, pirms gada beigām, un mēs to paveicām pēc iespējas ātrāk, tāpēc es eh, īsti nezinu, cik lielā mērā tas sakrīt ar jūsu veikto darbību laiku, tāpēc par to nevaru neko komentēt. Tālāk pie Birkats kunga. Jūs runājāt par līdzekļu apjomu pieaugumu, tīpaši centrālajiem un tiešajiem finansējumam. Mans kolēģis Lionels var to pakomentēt sīkāk. Jā, mēs tiešām redzējām, ka apjomi pieaug, bet tam nav konkrēta skaidrojuma. Tas ir saistīts ar plānošanu, ar programmām, kuras mēs saņēmām no iekšlietu ģenerāla direktorāta un redzējām, ka līdzekļu pieaugums šajās programmās ir e, bijis, un tas attiecās arī uz citiem saņēmējiem. Varbūt e, valsts e, pārvaldes iestādēm dalība valstīs ir šāda informācija, bet mēs redzējām, ka NVO šajā periodā saņem lielākas līdzekļas nekā citas iesaistītās puses. Labi, un pievēršoties otram jautājumam par dalīto pārvaldību. 80 līdz 90 eh, procenti saistību ir dalību valstu līmenī, bet eh, šeit nav īstas caurskatāmības, vēl mazāk nekā Eiropas līmenī, tāpēc šī caurskatāmības sistēma, kas sniedz eh, pārskatu par NVO un citiem saņēmējiem, uh, izman, izmaksātajiem līdzekļiem nacionālajā līmenī rada vēl mazāku skaidrību. Komisija, protams, publicēja saņemēju sārakstu, bet šī informācija nav centralizēta pieejama no viena avota. Iekšlietu ģenerāla direktorātā jūs, protams, saņemat informāciju ar saiknēm uz dažādām ministrijām, bet uh, skaidrības par nacionālo līmeni nav. Un visbeidzot atbildot uz jautājumu, vai mēs varam minēt kādus piemērus. Es aizmirsu atbildēt par NVO finansējuma apjoma noteikšanu. Vienas grūtības saistās ar to, ka nav konkrēts NVO definīcijas es līmenī, kas atļautu skaidri sagatavot ziņojumus, bet ir nepieciešams, lai uh, institūcijas eh, sadarbotos, definētu NVO un tādējādi būtu iespējams šo līdzekļu apjomu aprēķināt. Eiropas komisija jau ir uzsākusi identificēt NVO savā iekšējā grāmatvedībā un viens no praktiskajiem soļiem, kas varētu palīdzēt uzlabot caurskatāmību, būtu šos informācijas um, publicēšana finanšu informācijas sistēmā. Paldies! Vai kādam vēl ir kas uh, sakāms? Mēs zinām, ka šī, šis pētījums uzsāka Lībe pasūtītos pētījumus 2014. gadā. Un šķiet, ka līdz ar to mēs esam arī pabeiguši šī rīta darba kārtību. Koordinātors sanāksme ir plānota 11.30 pēc aptuveni 15 minūtēm, tāpēc es aicinu uz aptuveni 15 minūšu ilgu pārtraukumu. Un koordinātors strādās aiz slēgtām durvīm runās par piešķīrumu ziņojumiem, par eh, informācijas punktiem, kas attiecās koordinatoriem un tam līdzīgi. Liels paldies visiem! Un nākamā sanāksme notiks Briselē 31. martā un 1. aprīlī. Liels paldies visiem par sadarbību! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your cooperation. Bye. Talbit.